priekšsēdētāji, godāmie deputāti. Es uh, savu uzstāšanos sākšu, sakot dažus vārdus portugāļu valodā. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, Eiropas parlamenta deputāti. Man ir ārkārtīgi liels gods būt šodien ar jums Eiropas demokrātijas mājvietā. Man ir ārkārtīgi liels eh, prieks par, doto, par man doto iespēju paust savas idejas un atbildēt uz jūsu jautājumiem. Priekšādētāji, godāmie deputāti, mans stāsts ir Eiropas stāsts. Es piedzimu skaistā pilsētā Portugāles dienvidos, kur lielākā daļa ģimeņu sastapās ar ārkārtīgi lielām grūtībām. Šis reģions eh, kopš tiem laikiem ir guvis ārkārtīgi lielu labumu no savu pilsoņu darba, bet arī no Eiropas solidaritātes instrumentiem. Tad, kad es uzaugu, es eh, ar savām acīm redzēju, kādu nozīmīgu lomu Eiropa ir spēlējusi konsolidējot mūsu jauno demokrātiju. To pašu tā darīja arī attiecībā uz Grieķiju un Spāniju. Es redzēju, kā Portugāla varēja izmantot ārkārtīgi daudzas iespējas izaugsmai un sociālajai labklājībai ko eh, tai deva Eiropas integrācija. Manu dzīvi iezīmē gan geogrāfiska, gan arī vertikāla mobilitāte. Šo vertikālo mobilitāti varēja eh, nodrošināt tikai demokrātija un tikai Eiropas Savienība. Esmu par to pateicīgs. Tas man izveidoja par vīru, par pilsoni un par politiķi, kāds es esmu šodien. No savas dzimtās pilsētas es pārcēlos uz savas valsts galvaspilsētu. Pateicoties izglītības sistēmai, ko demokrātija ir padarījusi par iekļaujošu un atvērtu. Manu vecāku dzīves mērķis bija tikai viens - nodrošināt, lai bērni varētu apmeklēt universitāti. Un viņi savu mērķi piepildīja. Viņi nekad nevarēja iztēloties, ka kādu dienu viens no viņu bērniem dosies no Lisabonas uz Parīzi, pateicoties kādam vienam no brīnišķīgākajiem projektiem, ko ir radījusi Eiropas integrācija - Erasmus programmai. Erasmus bija izšķirošais brīdis manā dzīvē. Un Tas bija izšķirošais brīdis arī ļoti daudziem citiem manas paudzes pārstāvjiem. Es biju viens no pirmajiem no savas valsts, kas varēja gūt labumu no šīs programmas. Tagad pāris vārdu franču valodā. Es vēlētos teikt dažus vārdus franciski, jo Francija ir, eh, zināmā mērā, arī man valsts, jo Francijā es pabeidzu studijas, Francijā es uzsāku arī savu profesionālo karjeru kā inženieris, Un Francijā es iepazinos ar sievu, savu sievu, un Francijā es arī aprecējos Parīzes 15. rajonā. Pēc tam mēs pārcēlāmies uz Amerikas Savienotajām valstīm, kur es studēju, un īsnībā ieguvu pilnīgi jaunu perspektīvu par to, ko īsti nozīmē būt Eiropietim. Ja jūs atrodaties tālu no Eiropas, jūs varat daudz skaidrāk redzēt, cik Unikālas ir Eiropas vērtības un kultūra, kas mums ir jāsaglabā saviem bērniem. Pēc tam no Bostonas devos uz Londonu, kura piedzima divi no maniem trīs bērniem, un kur es nodzīvoju četrus gadus vienā no visdzīvīgākajām un brīnišķīgākajām pilsētām pasaulē. Pēc tam atgriezos Portugālē, kuras vadīju uzņēmumus un attīstīju pats savu uzņēmējdarbību. Uzņēmējdarbību, kas radīja darba vietas un ekonomiskas iespējas. 2011. gadā mani ievēlēja par parlamenta deputātu un pavisam drīz nozīmēja arī par valdības ministru. Tur es varēju palīdzēt Portugālē laikā, kad eh, plosījās gan nacionāla, gan arī Eiropas līmeņa krīze. Tātad Godāmie deputāti, mans stāsts ir Eiropas stāsts. Šodien jūsu priekšā es gribu no jums saņemt apstiprinājumu, lai atvērtu jaunu nodaļu, tā lai es varētu kalpot un atdot Eiropai to, ko Eiropa man ir dāsni devusi šo gadu gaitā. Esmu apņēmies ar jums sadarboties, lai nodrošinātu pastāvīgu Eiropas projekta tālāk attīstību. Priekšādātāji, godāmie deputāti! Kā jau zināt, ievēlētais komisijas priekšādātājs Žāns Klauds Junkers man ir piešķīris pērniecības zinātnes un novatoriskumu portfeli. Esmu uzņēmies šo izaicinājumu ar entuziasmu un pārliecību, jo es ļoti labi apzinos, ka, lai īstenotu priekšādātāja Junkara politisko darba kārtību un atjaunot ilgspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un nodarbinātību Eiropā, Mums ir vajadzīgi stabili pamati novatoriskumā un izcilībā, zinātnē un pētniecībā. Ja mani apstiprinās par komisāru, es noteikšu trīs prioritātes. Pirmā prioritāte būs virzīt uz priekšu pamatnosacījumus, kas ļaus nodrošināt Eiropas pētniecības, zinātnes un novatoriskuma pilnu potenciālu. Mēs varētu sasniegt daudz vairāk, ja mums būtu mazāk šķēršļu pētniecībai un novatoriskumam, ja mums būtu kapacitāte piesaistīt eh, talantus no visas pasaules, ja mums eh, būtu iespēja visām dalībvalstīm progresēt un virzīties uz priekšu, tādējādi palielinot iespējas apmainīties ar idejām un novatoriskumu pamatiem. Lai uzlabotu pamatnosacījumus, mums ir jāpabeidz Eiropas pētniecības telpa un jāpātrina novatoriskuma savienības rīcība. Mums ir jāuzlabo politikas koordinācija, nodrošinot labāku monitoringu un Eiropas pusgada darbību. Mums ir jāizpēta sinerģija ar Eiropas struktūrālajiem un investīciju fondiem gan valstu, gan reģionālā līmenī šīs stratēģijas ir visās dalībvalstīs, un mums ir jāstiprina pētniecības kapacitāte un novatoriskums. Es arī modrī sekošu līdzi dzimumu dimensijai. Ne tikai tāpēc, ka te ir jautājums par godīgumu, bet tāpēc, ka mēs nevaram izšķērdēt nevienu talantu. Mana otrā prioritāte būs sasniegt rezultātus apvārsnī 2020 Šodien mēs šeit sēžam, tāpēc, ka mēs eh, gūstam labumu no palielinātajiem resursiem eh, šajā reģionā. Un tas tā ir pateicoties šī parlamenta viedumam. Mums tagad ir jānodrošina, lai apvāršana 2020 programmas 80 miljārdi eiro tiktu īstenoti visefektīvākajā veidā. Vienlaicīgi mums ir jāturpina vienkāršošanas darbi kārtība kur mēs jau tagad esam ļoti daudz sasnieguši, pateicoties komisāra Gegena Kīna pārliecībai un parlamenta atbalstam. Tas mums ļaus piesaistīt vairāk jaunpienācēju pētniecībā un zinātnē. Lai sasniegtu apvēršņi 2020 mērķus, mums ir jāpievērš īpaša uzmanība tam, lai mēs atrisinātu sabiedrības izaicinājumus ar ko saskaras mūsu pilsoņi. Tas ir jādara īstenojot novatoriskumu investīciju pakotni, attīstot novatoriskus finanšu instrumentus, tā skaitā kas, tādus, kas ir paredzēti MBU, un liekot uzsveru uz energoefektivitāti un konkurētspējīgu enerģiju ar zemu oglekļa līmeni, jo īpaši ar atjaunīgiem enerģijas avotiem. Šajā kontekstā es gribētu īpaši atzīt ļoti būtisko ieguldījumu, ko šeit varētu dot sociālās un humanitārās zinātnes. Es zinu, ka šīs ir arī Eiropas parlamenta prioritātes, un tās ir ārkārtīgi būtiskas, lai izpildītu priekšādātā Junkera galveno prioritāti - veicināt eh, darba vietas, izaugsmu un investīcijas. Mana trešā prioritāte būs aizstāvēt eh, izcilību gan zinātnē, gan pētniecībā. Eiropas globālā stāvokļa un pētniecības zinātnes un novatorskuma potenciāla pamati ir atrodami zinātņu radošumā, viņu radošajā brīvībā, jo īpaši, ja ir runa par tādiem, kas darbojas robežpētniecības projektos. Galvenā pētniecība, manuprāt, ir tāda kā straume, kas ieplūst tehnoloģiju un novatoriskumu upēs. Šī iemesla dēļ es ļoti atbalstu Eiropas pētniecības padomi. Tālāk, es eh, gribētu teikt, ka tā mums palīdzēs veidot jaunu, talantīgu un dinamisku pētnieku un zinātnieku paudzi. Sasniedzot šīs trīs prioritātes, ir būtiski pastiprināt mūsu sadarbību ar pārējo pasauli veicinot zinātnes diplomātiju un starptautisko sadarbību. Priekšsēdētāji, godāmie deputāti, es ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Ja mani apstiprinās par eh, komisijas komisāru, es labprāt ar jums sadarbošos tuvāko gadu laikā. Tad, kad es strādāju savas valsts valdībā, Es strādāju katru dienu, katru stundu un katru sekundi, lai likvidētu šķēršļus, lai vienkāršotu procedūras un lai radītu cilvēkiem jaunas iespējas. Ja man apstiprinās amatā, es saglabāšu tieši tādus pašus uzsvarus, tieši tādus pašus cinējspēkus, jo es patiešām ticu pētniecības, zinātnes un novatoriskam spēkam. Mans uzsvars būs uz rezultātiem, rezultātiem, rezultātiem. Savā Eiropas stāstā, savā politiskajā pieredzē esmu strādājis dažādās institūcijās un dažādās nozarēs. Esmu palīdzējis iziet no mākslīgiem krātiņiem, un esmu strādājis, lai nodrošinātu reformas, kas Eiropā ir tik ļoti vajadzīgas ja man apstiprinās amatā. Es ieguldīšu visu savu enerģiju un visas savas prasmes pētniecībā, zinātnē un novatoriskumā. Jo uzskatu, ka tie ir pamati ilgspējīgai izaugsmē Eiropā un arī Eiropas pilsoņiem. Paldies! Much, Liels paldies, komisār kandidātkungam. Un tagad uzsāksim pirmo jautājumu raundu. Vispirms politisko grupu vārdā. Kristians Ēlers, EPP grupas vārdā. Moedas kungs, sveicu jūs jau atkal šeit parlamentā. Mans pirmais jautājums būtu sekojošs. Saskaņā ar neseniem pētījumiem pētniecības um, jomas pabeigšana um, mums palīdzētu iegūt efektivitāti 9 līdz 11 miljardu eiro apmērā. Bet pagaidām uh, šī pētniecības telpa nav pabeigta. Un jūsuprāt, uh, kādi ir galvenie šķēršļi, kas neļauj sasniegt šos mērķus, un ko mēs varētu darīt Eiropas uh, līmenī, un kas būtu jādara dalībvalstu līmenī? Like Liels paldies. Tagad vārds atbildēji. Liels paldies par jūsu jautājumu. Es esmu pateicis, un es tik tiešām ticu, ka Eiropas eh, pētniecības telpa ir izšķirīga Eiropai. Ne tikai tāpēc, ka tā ir, tie, tas ir pētniecības, zinātnes un inovāciju projekts, bet tāpēc, ka tas ir svarīgi visam Eiropas projektam kopumā. Jūs saprotat, ka patiesībā runa ir par to, kā samazināt eh, šķēršļus, kā iegūt labāku sadarbību un labāku informācijas aprīti. Bet eh, pievēršoties tieši jūsu jautājumam, es domāju, ka galvenie instrumenti, kas ir Eiropas līmenī, ir jau gatavi. Uh, tas, kā mums pietrūks un ko mēs vēl varētu eh, darīt varbūt ar dalībvalstīm, lai panākt šo, ir panākt šo instrumentu izmantošanu. Es vēlētos uzsvērt trīs lietas, kas, manuprāt, um, ir šķēršļi, kuriem mums, kur mums ir jāpārvar. Vispirms mums ir jāpanāk labāk koordinācija dalībvalstu pētniecības uh, programmu starpā. Lai mēs novērstu dublēšanos, lai mēs novērstu sadrumstalošanos. Otrakārt, ir svarīgs punkts eh, caurskatāmības trūkums, kas, diemžēl, joprojām pastāv pieņemot eh, darbā profesionāļus universitātēs un citu vietu. Un treškārt mums ir jādomā arī par uh, Eh, dzimumu līdztiesības jautājumu, jo joprojām nav līdzsvarot šis jautājums. Tātad dalībvalstīm ir nepieciešama ceļu karte, un mums ir jānodrošina tas, Eler kungs, lai šī ceļu kārta tiktu īstenot. Paldies par jūsu jautājumu. Lielas paldies. Nākamais jautājums. To uzdos Karlos Riņā kungs no S&D grupas. Por eh, cumprimentar o senhor komisāru. Paldies. Es vēl, vispirms vēlētos apsveikt komisāru kandidātu kungu, jo savā sākotnējā uzrunā Jūs minējāt to, ka esat uh, pilnībā piemērojies Junker kunga programmai. Tātad mērķis ir mobilizēt 3 miljardus eiro, lai veicinātu jauno enerģētikas modeli, pārēju uz jauno enerģētikas modeli Eiropai. Un vienlaikus Eiropas Savienības padomu vēlas samazināt līdzekļus, kas tomēr ir izšķirīgi, lai sasniegtu mērķus 2020. Uh, gadam, un ja mēs vēlamies tik tiešām ietvest ticamību Junkeru projektam. Tāpēc man ir jautājums, komisāra kandidāta kungs, kā jūs pārliecināsiet padomu, lai tā nevis samazinātu finansējumu, kas paredzēts programmai 2020, bet gluži pretēji to palielinātu? Un visbeidzot, kāda ir jūsu stratēģija, lai piemērotu šo programmu eh, zaļās un zilās izaugsmas programmām, kuras tik ļoti nepieciešams Eiropai? Paldies, paldies par šo jautājumu. Līdz ar to man ir iespēja atbildēt portugāļu valodā. Jūs zināt, ka komisijas priekšsēdētājs Junkers pieminēja šo investīciju programmu 300 miljārdu apmērā kur viņš vēlētos īstenot. Šis ir ļoti eh, nozīmīgs jautājums. Un ja es tikšu apstiprināts amatā, tad es savu darbu ietvaros centīšos panākt to, lai zinātne un inovācijas būtu izšķirīgs elements, ka nākotnes izaugsmas ietvaros. Jo Kopš no 1995. gada līdz 2007. gadam 62% izaugsmes Eiropā tika nodrošināta pateicoties inovācijām. Tātad šie 300 miljārdi ir ārkārtīgi nozīmīgi, un es noteikti centīšos aizstāvēt um, šo programmu. Jūs zinat arī, ka tad, kad mēs raugāmies nākotnē, Mums jācenš saprast arī, cik nozīmīgi tas būs Eiropai. Jūs jau daudz esat rakstījis par inovāciju nozīmīgumu. Un tas signāls, tas vēstījums, kur jūs esat uh, līdz ar to sniedzis Portugālē, to es centīšos arī turpmāk nodot. Paldies! Mm. Liels paldies! Nākamais runātājs Hans Olafs Henkelkungs, ECR grupas vārdā. Moēdas kungs, es uzrunāju jūs šeit, esmu aizmugurē, es ceru, ka jūs neapvainosieties. Jūs pieminējāt virkni prioritāšu, kas, manuprāt, viss ir vietā, bet man pietrūkst vienas. Pat ja mēs tā izdarītu visu, ko mēs plānojam Eiropā, līdz ar to mēs nosaksim tikai 6% no visiem eh, izdevumiem, kas ir nepieciešami pētniecībai un inovācijām. 94% eh, tos nodrošina dalībvalstis. Un man ir jautājums, ko jūs darat, lai nodrošinātu to, ka dalībvalsts, um, eh, to, lai dalībvalsts piešķirt šos līdzekļus, kur soli jau ilgu laiku Tikai dažas valsts Eiropā to nodrošina eh, Šveica, Zviedrija, eh, Somija un tā tālāk. Un tāpēc mans jautājums, vai jums nav nepieciešama jauna prioritāte, lai proti eh, nodrošināt to, lai dalībvalstu valdības piešķirt šos līdzekļus? Liels paldies, Henkā kungs, par jautājumu. Es domāju, ka jūs pieskārāties ļoti nozīmīgam jautājumam kas ir man kompetenci portfeļa centrā, proti, kā mēs varam sastrādāties ar dalībvalstīm, kā mēs varam nodot signālu par to, cik izšķirīga ir pētniecības zinātnes un inovācija nozīme. Šīs satraucošie skaitļi, ka no 95. gada līdz 2007. gadam 62% tika nodrošināta no nu, inovācijām. Un ja mēs paraugamies uz programmu, kas mums ir portfeļa uh, apārsnes 2020 ietvaros, tad mums ir jādomā, kā mēs uh, varētu apvienot darbu pie dažādajām programmām kā mēs varētu koordinēt mūsu darbu kārtību dalībvalstu līmenī. Mums ir infrastruktūras projekti, kurus mēs, mums vajadzētu izmantot kā resursu visā Eiropas Savienībā, jo dalībvalstīm ir jāspēlē sava loma, bet mūsu loma ir cenšanās pārliecināt dalībvalstis par to, cik nozīmīgs ir šis darbs. Tāpēc es aizstāvu ideju, ka šī eh, portfeļa lomai būs jābūt vēl augstākai Eiropas līmenī un arī domājot par Eiropas pusgadu. Bet noteikti vēl darāms arī vairāk. Paldies!